Allora, buongiorno a tutti, bentornati. In... Labrīt visiem! Es ierosinu tulīt ķerties pie darba, un kā jau teicu vakar, šorīt no rīta mēs sāksim ar mūsu darba kārtības 11. un 12. punktiem. 11. Eh, eh, punkts ir par lauksaimniecības produktu kvalitātes schēmām, un šeit ir paredzēts situācijas izklāsts par to, kas notiek trialogu ietveros pār produktu kvalitātes pakotne. Irače Garcia Pēres e, pastāstīs e, mums par to, kāda ir patreizējā situācija šai sakarā. Ļoti iespējams, ka mēs dzirdēsim arī kādas jaunas, interesantas ziņas, tā kā došu vārdu Iračai lai pastāstītu par to, kas ir noticis pēdējās nedēļās, un pēc tam pieņemsim kopīgu lēmumu šai sakarā. Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi. Es gribētu pastāstīt par to, kas eh, notiek. Es būtu priecīgi jums paziņot par to, ka ir panākts būtisks progress, bet, eh, diemžēl, um, situācija nav tik spīdoša. Kā jau teicu iepriekš, kvalitātes pakotnes likumdošana sastāv no divām daļām. Vienā iet runa par kvalitātes schēmu, otrā par mārketinga standartiem. Kas attiecās uz mārketinga standartiem, mums ir mandāts sarunām. Bet jāsaka, mēs neesam dialogu ietvaros pat pan, uzsākuši vēl diskusiju fāzi. Mēs ar ēnu referentiem ierosinām lēmumu, ko mēs pieņemsim par standartiem, iestrādāt e, vienotā, e, vienotajā ziņojumā par e, KLP reformu, un tā kā viņš pārņems šo saturu, tomēr lēmumu mēs pieņemsim šeit agri komitejā. Tālāk par produktu kvalitātes sistēmām. Vairāku mēnešu, patiesībā jau gada garumā ir noritējuši sarunas par to. Viens no svarīgākajiem jautājumiem pēc šīs komitejas ieskatiem ir jautājums par apjomu kontroli, ko realizētu ražotāju organizācijas. Mūsu pozīcija ir visai vienprātīga šajā komitejā, jo mēs patiešām vēlējāmies panākt vienošanos. Tomēr padomi pateica nē šajā jautājumā. Ņemot vērā viņu negatīvu atbildi un padomes uh, politisko paziņojumu par to, ka šis jautājums tiks apspriests un ņemts vērā diskusijās par KLP reformu. Tad eh, jāsaka, ka pārsvarā vispārīgajos jautājumos ir panākt vienošanās, un kas attiecās uz uh, kalnos esošo lauku saimniecību produktiem šeit mēs esam panākuši ļoti mm. būtisku progresu. Kā es teicu, es ceru, ka mēs panāksim vienošanos, ir pāris nelielas aizķeršanās 6. jūnijā būs eh, tikšanās ar ēnu referentiem, un es ļoti ceru, ka mēs varēsim visus sagludināt un sakārtot līdz šai sanāksmē. Un pēc tam 20. jūnijā būs trialogs, un mēs pieņemam, ka vēl Dānijas prezidentūras ietveros būtu jāpanāk eh, galīgā vienošanās 25. jūnijā. Jāsaka, ka Mēs vienmēr esam vēlējušies panākt visu politisko grupu piekrišanu, un es gribētu teikt, ka Tad, kad mums vajadzēja izvēlēties par to, vai nu balsot plenāru sēdē un atstāt to uz otro lasījumu, vai arī censties panākt vienošanos, šo politisko vienošanos, ko nu pat pieminēja, tad mēs izvēlējāmies izvērst sarunas un censties panākt šo vienošanos starp politiskajām grupām. Tā kā, kā es teicu, mums vēl ir palikušas, teiksim, visam nelielas tādas lietas, kas ir jāpiegludina, un tad ļoti ceru, ka līdz 25. jūnijam mēs panāksim politisko vienošanos. Paldies, Irāče! Es domāju, ka tas, ko tu teici, bija ļoti svarīgi, un es domāju, mums ir ļoti svarīgi arī izvēlēties pareizo ceļu, lai mēs panāktu mūsu komitejai vispieņemamāko rezultātu. Un, protams, mums būs jāturpina cīnīties par ražošanas apjomiem. Dofman kungs eh, komentārs Mitkungu ziņojumu. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties Iračē par paveikto darbu. Kā jau ir atši norādīja, mēs gandrīz veselu gadu esam strādājuši pie šī jautājuma. Mēs esam panākuši visai labus, pozitīvus rezultātus, bet vienā jautājumā par šiem ražošanas uh, apjomiem atsevišķās dom denominācijās. Es domāju, ka mums būtu nepieciešams pieņemt tādus elastīgākus lēmumus, ir tīpaši attiecībā uz tiem produktiem, kur paiet visai ilgs laiks no to saražošanas brīža līdz realizācijas brīdim. Es domāju, šeit tieši būtu ļoti svarīgi pieņemt pareizu lēmumu attiecībā uz apjomiem. Kas attiecās uz pienu, tad mēs esam panākuši kompromisu ar padomi, jo tie sīrkumiem ir nepieciešams ilgs nogatavināšanās laiks, uh, Um, šķiet ir uh, atraduši risinājumu, tātad tiem ir atrasts risinājums, tomēr attiecībā uz atsevišķiem citiem produktiem šis risinājums nav atrasts. Mūsu politiskajā grupā bija visai garas diskusijas par to, kā virzīties uz priekšu, un es domāju, ka, ja mēs vēlamies tiešām pabeigt šo jautājumu jau pirmajā lasījumā, tad ir divas lietas, vismaz noteikti, kas ir jāpasaka skaidri. Pirmkārt, uh, padoms politiskais paziņojums, kurā padoms saka, ka Eiropas parlamentam šis ir svarīgs jautājums. Un otrkārt mums ir jāizlēmj, kā mēs regulēsim šo jautājumu KLP reformas kontekstā. Es esmu pārliecināts, ka būtu ļoti noderīgi iekļaut šo argumentu arī vienotajā kopējā tirgus organizācijas uh, šajā stratēģijā, un es domāju, mums ir jāliek padomē saprast, ka mums šis ir ļoti svarīgs jautājums, un risinājums tām ir jāatrod. Nu, varbūt tiešām labāks risinājums ir panākt vienošanos pirmajā lasījumā, nekā, teiksim, ieiet otrajā kārtā. Paldies, Herberts, saka priekšsēdētājs. Tagad es došu vārdu Smita kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, vispirms es gribētu pateikties ir Ašijai un apsveikt viņu, jo šīs sarunas bija sarežģītas, ilglaicīgas un nebūtu nevieglas. Tajā pat laikā mēs saprotam arī, kāda ir reāla politika un kāda ir tā saucamā politikas aritmētika, un tādēļ ir vairāki novērojumi, ko mums vajadzētu ņemt vērā Kaut arī mēs it kā esam eh, deksmes pilni un eh, pārņemti ar šo domu par laiku pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, mēs tomēr šo sarunu ietvaros uh, panācām to, ka padomu dara to, ko tā negribēja darīt, bet mums neiznāca panākt, lai padomu darītu to, ko tā absolūti negrib darīt. Un Jāsaka, ka daudz pievienotās vērtības es šeit neredzu, un es domāju, ka šis parlaments šajā mm. gadījumā nav pienācīgi izdarījis savu darbu. Es apzinos, kāda ir reāla politika, bet es nedomāju, ka Eiropas parlamentam šādajā, šādā veidā vajadzētu rīkoties un iet padomas pavadā, jo katrā ziņā mēs rezervējam savas tiesības atgriezt atpakaļ uz balsošanu plenāru sēdē svarīgus grozījumus. Un es domāju, mēs noteikti būtu varējuši panākt labāku rezultātu, un jāsaka, še, šī situācija ir visai nožēlojama. It īpaši no šīs komitejas skatu punktu raugoties. Paldies, saka priekšsēdētājs. Dantas kungs, es eh, ir teicis referentai un ēnu referentiem, ka šis svarīgais jautājums par apjomu regulējumu tiks iekļauts uh, vienotajā kopējā tirgus organizācijas stratēģijā. Lielas paldies! Lai, lai gan man īpaši daudz ko nav teikt, jo daudz kas ir ticis pateikts, bet katrā gadījumā šeit jau atkal parādījusies šis pārmetums. Uh, ņemot vērā to, ka atkal ir tiek ieviesta bremze un attiecīgās normas netiek ievērotas, un patiesībā ir padome, kas bloķē šu, šīs sarunas, jo būtībā tā nespēja vadīt šādu veidu sarunas, jo nav ieguvusi attiecīgo sarunu vešanas mandātu. Tas arī parāda to, ka ka mums vispirms, šis jautājums ir jārasina jau pirmajā lasījumā, un mums ir jā, nedaudz jāpievērš uzmanība attiecīgai nostājai. Uh, Un uh, iespējams mums ir jāsniedz arī informācija, lai padomā viņi varētu, lai padomā viņi varētu ātrāk vienoties par šo jautājumu, ņemot vērā to, ka attiecīgie dalībnieki nebija vienoti šajā jautājumā. Un es domāju, ka tagad ir arī pienācis laiks būtībā ieņemt jaunu virzienu un skatīties, kas, kāds būs rezultāts. Labi, paldies. Vairāk neviens vārdu nav lūdzis par šo jautājumu, bet es domāju, ka noteikti lielākais vairākums atbalsta to, ka mēs turpinam strādāt atbilstoši tam, kā šo ceļu iezīmē mūsu referente. Bet mēs nepadosimies nec kvalitātes jautājumos, nec piena jautājumos, bet mums jāatcerās, ka vēl ir daudz svarīgi jautājumi. Es gribētu tikai atgādināt par vienu. Tas ir regula par produktu kvalitāti kas ir ļoti svarīga Eiropas parlamentam. Es domāju, ka tas būtu ļoti svarīgi produktu kvalitātes sakarā tālāk kalnu lauksaimniecības produkti. Es saprotu, ka šis jautājums nav ticis iekļauts pēc padomas lēmuma, bet es domāju, mums ir skaidri jāpasaka, kādu mēs redzam savu lomu šī jautājuma tālākā virzīšanā un kāda ir agrī komitejas nostāja. Tālāk par ražošanas apjomu kontroli. Lielākais vairākums atbalsta šī jautājuma iekļaušanu pakotnē. Tās ir tās frontes, kurās mums ir jācīnās. Uh, Katrā ziņā, eh, kā jau ir atšteica, mēs ļoti ceram, ka 25. varbūt mēs eh, varēsim noslēgt darbu pie šīs pakotnes. Tālāk 12. punkts ir grozījuma padomas regulā attiecībā uz tiešajiem maksājumiem. 24. maijā Strasbūrā eh, jau eh, bija trialogs, un es gribētu lūgt eh, Kapulas Santošu kungu pastāstīt par to, kas notika šajā trialogā Strasbūrā. Jā, prezidents. Uh... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau ļoti labi zinām visi, ka šis uh, ziņojums ir ļoti svarīgs, ņemot vērā, ku, ja mēs runājam par tirgus stabilitāti, uh, kas ir nepieciešams uh, lauksaimniekiem un to aktivitātei 2013. gadā. Mēs ļoti labi apzināmies, ka plānošanas periods 2012. Uh, gadā beidzās un tādēļ ir nepieciešams kad tiek izveidots 2013. gadā pārējais periods, lai, un lai nerastos nekādas problēmas uh, lauksaimniecības um, aktivitātēm. Komisija arī ir izplatījusi attiecīgo priekšlikumu, un mēs pie tā, protams, arī pašlaik aktīvi piestrādājam. Uh, Un pašlaik es vēlētos teikt, ka mēs ļoti labi sadarbojāmies ar komisijas uh, departamenti, un es vēlētos arī pateikties Boihmanas kundzei, uh, jo viņa patiešām uh, mums izpalīdzēja ar uh, tehniskajiem jautājumiem. Un, protams, mēs ļoti labi arī sadarbojamies uh, ar komitejas um, sekretariātu. Kā jau es teicu, uh, Mums ir norisinājās Strasbūrā arī neformāls trialogs. Es biju ļoti gandarīts, jo arī komisija akceptē visus mūsu priekšlikumus. Es ceru, ka tas ir ļoti labs signāls, eh, ko mēs varam eh, arī raidīt tālāk mūsu sarunām. Un cerams, ka tas arī atspoguļosies citos ziņojumos, bet katrā gadījumā mums ļoti ātri jārisina šis jautājums. Bet tagad ir radus, radies jauns jautājums, jo mums ir jāmaina būtībā tiesiskais pamats, jo šeit, ņemot vērā noteikti dalību valstu problēmas, tad tas attiecīgi ir jāmaina. Tas nozīmē. Mēs esam aicinājuši jūrī komiteju izteikt atzinumu, arī ir nu, attiecīgi nolikts termiņš. Un, un tas, protams, varētu arī aizkavēt lēmumu pieņemšanu, un tas varētu novest pie tā, ka mēs nevarēsim tik ātri pieņemt šo lēmumu un akceptēt šo uh, ziņojumu. Bet katrā gadījumā mums tas ir jādara ļoti ātri, jo līdz 2013. gadam mums tas tomēr ir jāpanāk. Runājot par Lielbritāniju, Vāciju un Zviedriju un vēl ar citām dalību valstīm, jaunajām dalību valstīm uh, mums bija sarunas un šeit bija attiecīgās problēmas, kas bija ļoti sarežģīts, bet šādā veidā mēs varētu risināt šī, šos jautājumus. Bet katrā gadījumā parlamentam ir pēc iespējas ātrāk jānonāk pie lēmuma. Uh, Un iespējams, varbūt tās priekšsēdētājs varētu arī sazināties ar jūriju komitejas priekšsēdētāju, lai attiecīgi ātrāk izstrādātu šo atzinumu, un tādā veidā mēs jau varbūt tās varētu jūlijā plenārsēdē par to nobalsot. Iespējams, tas nevar, termiņš nebūs jūlijas, bet nu septembrī gan vajadzētu šo lēmumu pieņemt. Es vēlētos arī pateikties saviem kolēģiem par grozījumu iesniegšanu, es, protams, arī vēlētos pateikties kolēģiem un sekretariātam. Paldies! Bene, grazie, Luis. Uh... Liels paldies, Luis. Tas, protams, arī ļoti svarīgs uh, aspekts. Liels paldies! Es domāju, ka mums visiem ir jābūt gan izvēj, eh, nezinu, vēl kādās citās sēdēs. Un ņemot vērā to, ka es tikai redzu, ka šeit ir četri sociālistu pārstāvi, tad varbūt tas eh, nav nepieciešams um, uzklausīt visu referentu viedokļus, mēs varētu vienkārši nobalsot, un tad attiecīgi mēs varam ātrāk um, nobeigt mūsu darbu. Paldies! Solo per informare, uh, just to inform you, we vote. Lai tikai jūs informētu, mēs uh, vakardien mūsu darba kārtību esam izmainījuši, un mēs vakardien par to nolēmām. Un varbūt tās jums vajadzētu arī to teikt attiecīgiem deputātiem. Visiem tas tika pateikts, ka darba kārtība tiks mainīta. Avanti allora col punto 7 all'ordine del giorno. Septītais punkts. Darba kārtības septītais punkts. Lūdzu, paņemiet savas balšo, balsošanas kartītes. Uh, Tātad balsojums par, par 2013. Uh, gada budžetu pilnvarojums ir trialogumam. Šeit bija 14 grozījumi. Šeit arī ir attiecīgie priekšlikumi par pilotprojektiem un uh, uh pasākumiem. Jūnijā tad arī ir termiņš, un jūs to varat arī attieci. Un sekretariāts arī informāciju ir izplatījis tālāk. Mēs varam sākt balsot par Ester de Langas ziņojumu. Pirmais grozījums, balsojums ir atvērts. Robusta kundzes grozījums. Šķiet, ka elektroniskās sistēma nedarbojās. Tagad gan, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pirmais grozījums noraidīts. Otrais grozījums. Sākam balsot par otro grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss pirmais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mm-hmm. <clears throat> Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot par septīto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Ešvort. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 13. grozījums, Rodustkundas grozījums, sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 12. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 11. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot par 14. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Um, galīgais balsojums par ziņojumu. pieņemts. Um, apsveicu uh, referenti. Sastais darba kārtības punkts un balsošana. Mums vēl ir jābalso, dārgie kolēģi. Pēter, man būtu lūgums, uh, ja mēs runājam uh, par balsošanas kārtību, mēs īsti nevaram saprast, um, kā konkrēti tika nobalsots, jo, diemžēl, ekrānā netika tas uh, um, parādīs. Protams, es nevēlos apšaubīt uh, rezultātu, bet katrā gadījumā mēs nevarējām redzēt, vai tas bija 13 pret 18 vai 18 pret 13. Varbūt tās būtu labi, ja jūs vēl vienreiz varētu ieslēgt ekrānu un parādīt attiecīgos rezultātus. Paldies! Ja, es domāju, ka to var redzēt uz ekrāna. Bet šķiet, ka nevarēja es nevēlos aizkavēt šo, šīs lietas. Vai varbūt es runāju par pirmo grozījumu, man vajadzēja nobalsot citādāk nekā es to darīju. Varbūt tas, kas kaut ko var izmainīt. Mēs to ņēmām vērā, bet tas neko neizmainīja. Tagad darba kārtības sastais punkts tīkla izveida grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauksaimniecībās Eiropas kopienā. Uh, Referentžan Karlo Skota. Mums arī vajadzētu sākt balsot par šo, un šo, par šo atzinumu. Skotā kungs nav ieradies. Nu, katrā gadījumā mēs varam sākt balsot. Vai kāds vēlās izteikties? Nē, tagad nobalsosim. Uh, Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pēter, vai tu tagad vari redzēt uz ekrāna rezultāts? Super. Ļoti jauki. Tad jau šķiet, ka visi ir nedaudz satraukušies un vajag nedaudz atslāpt. Uh, trešais grozījums. Nedelčevas kungas grozījums beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Tātad balsojums uh, blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtais grozījums ir pieņemts. Pirms tam bija tas 6 līdz 10. Un tagad par piekto grozījumu. Brita, lūdzu. Es nevēlos ilgi um, aizturēt šo diskusiju, bet uh, juridiskais dienests uh, mums ir attiecīgi iesniedz dokumentu, kuri nepieciešams uh,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 Liels paldies Britai. Mēs tagad varētu nobalsot par piekto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinam ar otro grozījumu, sākam balsot. Sākam balsot par otro grozījumu, beidzam balsot, pieņemts. Par desmito nebalsosim. Balsojam par attiecīgo par attiecīgiem grozījumiem, tātad par šo projektu, beidzam balsot un ar vairākumu pieņemts. Un tagad par uh, rezolūcijas priekšlikumu balsosim. Tātad par sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Un tagad uh, galīgais balsojums, lai mēs varētu uzsākt sarunas ar padomu. Tātad pēdējais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Es teiktu, ka ir pieņemts, un es vēlētos arī apsveikt Skota kungu, un mēs varam turpināt mūsu darbu. Tas bija sastais un septītais darba kārtības punkts, un tagad mēs varam pievērsties astotajam darba kārtības punktam. Maiera kungs. Bravo. Zu diesem letzten Punkt par šo pēdējo punktu, tātad par pēdējo balsojumu es vēlētos izteikties. Sarunas ar padomu, nebū, padomu nebūs vienkāršas, jo tomēr padomu vēlētos redzēt īstenošanas aktus, bet parlaments vēlētos redzēt deleģētos aktus. Uh, Un šis balsojums, eh, ja mēs runājam par balsojumiem un par noteikumiem, tad šeit ir paredzēti deliģētie akti, un tādēļ mums ir vairāk jāpievērš uzmanību, jo noteikumi ir deliģētie akti un nekas cits. Paldies! Ringrazio molto, onorevole Maier, questo è un tema molto. Lielas paldies, Maier! Bet, protams, tas ir ļoti svarīgs jautājums un arī ļoti sensitīvs jautājums, un tādēļ es vēlētos atgādināt kolēģiem par šo jautājumu. Un arī, protams, pre, eh, prezidentu ko, priekšsēdētāju komitejas konferences pre, eh, attiecīgais eh, priekšsēdētājs ir viens no arī galvenajiem elementiem, par, par kur mums ir būtu jārunā un, protams, cenšas arī panākt politisko kompromisu šajā jautājumā ja, it īpaši, ja mēs runājam par īstenošanas un deleģēšanas aktiem, kas uh, izriet no Lisabonas līguma, un mēs arī plenāru sēdā jūlijā arī balsosim par šiem tiesību aktiem, un ņemot vērā, kāds būs rezultāts pēc um, sarunām ar padomu, un ja, vēl jo vairāk, ja mēs runāsim par um, lauka attīstības fondiem un uh, citiem instrumentiem, un mēs arī plenārsēdē un ar mūsu balsojumu arī parādīsim to, ka mēs esam pret padomas viedokli. Un tad mēs varam arī attiecīgi turpināt mūsu aktivitātes. Un tagad pievērsīsim astot, pievērsīsimies astotajam punktam. Allora, colleghi, un minuto solo di interruzione. Kolēģi, minūte pārtraukums, jo. jo mēs gaidām referentu no reģionu komitejas. So.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 šeit Renēsu Žonu, kas ir ieradies no reģiona komitejas, pastāstīs par atzinumu. Nu, tad došu viņam vārdu, un viņš pastāstīs par ziņojumu. Un tad arī kolēģi varēs jautājumus uzdot. Lūdzu, Sušon kungs. Labrīt. Oh. Paldies, ka atkal uzaicinājāt mani uz šo komiteju, eh, lai pastāstītu par atzinumu projektu, ko es iesniedzu kā daļa no likumdošanas pakotnes maijām. To pieņēma ar lielu balsu vairākumu, jo bija tikai trīs balsis pret. Es gribētu pastāstīt, ko mēs piedāvājam pirmajam pilāram, otrajam pilāram, runājot arī par pārvaldību, lauku attīstību, un kāds ir tas mūsu priekšlikuma galvenais pamats un stimuls. Nu, mēs redzējām, ka komisijas priekšlikumā bija tāda laba pieeja, bet tur nebija runa par dziļām reformām, lai sasniegtu tos mērķus, ko komisija pati ir noteikusi piemēram, lauksaimniecību visā Eiropas teritorijā, bet šie priekšlikumi to gan nenodrošinātu. Tur bija arī runa par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem zemniekiem, tā lai tie varētu dzīvot eh, tikpat labi kā citas sabiedrības daļas. Nu, protams, pieeja bija laba, bet piedāvātie līdzekļi bija nepietiekoši. Galvenie trūkumi uh, bija saistīti ar tirgus regulēšanas mehānismu trūkumu. Piedāvātie pasākumi bija tādi reaģējoši, un nebija nekādu preventīvu, profilaktisku pasākumu. Vienkārši tiek atcelti vairāk regulējušie instrumenti, piemēram, piena, cukura kvotas un tā tālāk. Uh, Reģionu komiteja vēlētos, lai būtu attiecīgi izvērā, izvērtēti šādu lēmumu, izvērtēti šādu lēmumu sekas. Nu, protams, ir eh, drošības tīkli, ir krīzes pārvaldības rīki, bet vai tie būs pietiekoši, lai nodrošinātu, ka zemniekiem būs pastāvīgi ieņēmumi? Un jo mazāka ir zemnieku saimniecība, jo lielāka iespēja, ka šim saimniekam radīsies grūtības. Tiek runāts par kaut kādiem sliekšņa līmeņiem, par, uh, par uh, summām uh, daudzumiem, kas samazinās un tā tālāk. Pašlaik tiek runāts par sliekš, sliekšņa līmeni 200 tūkstoši, nevis 300 tūkstoši. Es gribētu teikt, ka vismaz man liekas, ka reģionu komitejas locekļi pietīk, piekrīt. Jūs būtu pārsteigti redzēt, kas tad īsti saņem šo atbalstu. 2010. gadā vidējā summa bija 5400 eiro, jeb 5093 eh, eiro uz vienu saimniecību. Mums ir 3970 eh, zemnieku, kas, eh, no kuriem 1200 ir saņēmuši vairāk kā šo te sliekšņa summu. Nu, te ir tā galvenā problēma. Nu, tas viss ir jāņem vērā, ka, kad mēs runājam par situāciju Eiropas valstīs, ka tas nebūtu nav viegla, un, manuprāt, nav īsti pieņemams šodien, ka ir tādas lielas summas. Reģionu komiteja atbalstīja manu priekšlikumu un balsoja par šo te sliekšņa līmeni, jeb maksimālo summu, šeit es runāju par 200 tūkstošiem, iekļaujot zaļināšanas pasākumu 30%. Vēl par konverģenci. Par uh, atbalsta konverģenci nevis dalību valstīs, bet starp dalību valstīm. Vairākas valstis uh, sūdzās par to, ka šīs summas nebūt nav tam, kas ticis solīts, un it īpaši šeit ir runa par Baltijas valstīm un arī jaunajām dalību valstīm. Nu, es gribētu jautāt komisijai, vai tā ir ņēmusi vērā visas sekas, kas varētu rasties no ātras konverģences. Mēs vēlētos, lai tiktu sagatavota precīza termiņu tabula par šo te starpvalstu konverģenci. Mēs jau nevaram runāt tikai par maksājumiem uz hektāru, jo tad var rasties kļūdas. Mums ir jāņem vērā arī citi parametri, piemēram, ražošanas izmaksas, un pie šī ārkārtīgi svarīgā jautājuma noteikti ir jāstrādā, jo konverģence beigu beigās ir pilnīgi nepieciešama. Mūsu pozīcija ir līdzsvarota, un mēs aicinām komisiju sagatavot šādu laika grafiku un ņemt vērā arī dažādus modalitātes aspektus. Runājot par palīdzības eh, atbalsta sasaistīšanu, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un eh, vairāk uzmanības būtu jāpievērš ne tik labā situācijā esošiem reģioniem, piemēram, kalnu reģioniem un tā tālāk. Mēs arī aicinam pievērst uzmanību ekoloģiskai lauksaimniecībai, Un uh, arī šiem zemniekiem būtu jāgūst labums no šiem sasaistīšanas pasākumiem. Vēl ir kāda svarīga grūta problēma, tā sauktās zaļināšana. Nu, arī par to mūsu priekšlikumā ir teikts. Visi piekrīt, ka šie pasākumi 30% apmērā nevar tikt vienādi piemēroti visur. Jāņem vērā, ka saimniecības atšķirās, uh, ka to izmērs atšķirās, eh, klimatiskie apstākļi atšķirās, un tāpēc šie pasākumi ir jāpiemēro vietējai situācijai, protams, atceroties par gala mērķi nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Nu, šeit problēma vairāk ir saistīta ar ieviešanu, kas varētu būt tāda pārāk uh, neelastīga Nu, no sākuma tika runāts par 30% un 7% uh, izņemšana no ražošanas apjoma, piemēram, noslēdzot partnerības līgumus uh, starp dažādiem zemniekiem, varbūt arī ar reģionālām iestādēm šādus līgumus varētu noslēgt. Un varbūt, ka tādējādi šo te visu varētu nodrošināt. Šeit es runāju par 30% ražošanas apjoma Eiropā, kur mēs varētu kaut kā mainīt reģionālā līmenī. Nu, runājot par 7%, varētu varbūt to pieņemt, bet, nu, īsti nav skaidrs, varbūt dažās saimniecībās būtu tikai 3%, savukārt citā kaut kas daudz vairāk. Nu, jāņem vērā daudz un dažādi apstākļi. Uh, tā lai nerastos pārāk liels apgrūtinājums kādai no pusēm. Mēs arī esam lūguši, lai pasākumi attiecībā uz uh, labā situācijā esošiem reģioniem būtu obligāti un Varbūt pat varētu tam piešķirt 10% no pirmā pilāra. Satvainojas runa ir par eh, nelabvēlīgā situācijā sošiem reģioniem. Nu, ja to varētu izdarīt, tad mēs ar prieku iekļautu šo priekšlikumā. Runājot par jaunu saimniecību, uh, izveidošanu un jaunajiem zemniekiem līdz 40 gadu vecumam, manuprāt, tas neatbilst reālai situācijai, jo jāņem vērā ne tikai vecums, bet arī cik sen šī zemniecība darbojas. Mums ir jāveicina, ka dalību valstis pieņem savus pasākumus subsidiaritātes principu ietvaros, lai nodrošinātu labāku piekļuvi zemei. Otrais pilārs - lauku attīstība. ja nav tirgus regulēšanas pasākumu, tas mums rada tādu lielu sarūktinājumu, vismaz tad, kad mēs pētījām komisijas priekšlikumu. Protams, ka ir arī pozitīvas lietas šajā piedāvājumā, piemēram, kopējais strateģiskais ietvers, kas iekļaus struktūru fondus un citus. Nu, to mēs atbalstam. Uh, Lauku attīstības pasākumu integrāciju arī mēs atbalstam, runājot par līderu programmu. Varētu šeit iesaistīt Eiropas lauku attīstības eh, fonda līdzekļus un citus, bet, nu, es nezinu, vai mēs tādējādi spēsim risināt visus izaicinājumus nākotnē. Komisija ir piedāvājusi sešas prioritārās jomas, uh, bet tās nav pietiekoši savstarpēji saistītas. Arī risku pārvaldības mehānismi ir tādi simboliski, nu it kā ietver visu riska pārvaldība vispār, godīgi sakot, neiedarās šajā pilārā, kur vienkārši visu iegrūž. Uh, riska pārvaldība lauksaimniecības jomā būtu jāiekļauj tikai un vienīgi pirmā pilāra pasākumos. Bet ja mēs runājam par otro pilāru un lauku attīstību, mēs pašlaik esam, esam nonākuši tādā kā krustceļā starp divām politikām. Mūsu komiteja piedāvā ka būtu jāizveido atbilstoša laba Eiropas līmeņa lauku attīstības stratēģija, ko varētu piemērot katrai dalībvalstī. Šeit es runāju par partnerības līgumiem, nu to arī komisija piedāvā. Mūsu komiteja arī piedāvā izveidot tematiskās programmas un divas tematiskās apakšprogrammas, uh, saistībā ar ražošanas kvotām, ko gan īsti neatbalsta, jo tās rada problēmas daudzās valstīs. Pilsētas tikai aug un, ja tā varētu teikt, eh, ierauj sevī lauksaimniecības zemes. Piedāvājam arī pārvest 10% no pirmā pilāra naudas uz otro pilāru. Nu, dalībvalstis, protams, pašas var to izlemt, bet, nu, ir tāda iespēja. Arī jāpieliek lielāks pūles, lai nodrošinātu atbilstošu izpēti un inovāciju ieviešanu. Runājot par lauku attīstību, pēdējais, ko es gribēju pieminēt, ir pārvaldība un KLP ieviešana. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums daudz līmeņu pārvaldība reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī, un tas viss ir nepieciešams, lai nodrošinātu daudzveidību visā Eiropā, visā lauksaimniecības sektorā. Komisija piedāvā pasākumus fondu pārvaldībai, tas ir labi, bet, lai mēs būtu konsekventi, uh, būtu ļoti svarīgi, ka partnerības nolīgumiem starp Eiropas Savienību un dalību valstīm būtu jāstrādā arī reģionālā līmenī. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu panākumus. Jāļauj reģionālām iestādēm vairāk strādāt ar lauku attīstības un lauksaimniecības attīstības jautājumiem. Jo tieši tur šīm te iestādēm ir tie līdzekļi, instrumenti, lai šīs programmas piemērotu vietējiem apstākļiem. Pašlaik vietējās iestādes e, tiek izslēgtas no šādiem līgumiem, un mēs vēlamies tomēr, lai tā nebūtu. Mēs arī lūdzam, lai vietēju un reģionālo iestāžu pārstāvji piedalītos lauku attīstības komitejas darbā, lai piedalītos lēmumu pieņemšanā deleģēto aktu ietvaros, jo jūs zinat, ka to būs daudz. Mums priekšā ir likumdošanas aktu pakotne, kas patiešām rada lielu izaicinājumu. Mums ir cieši jāiesaista to ieviešanā reģionālās vietējās iestādes. Mēs tādējādi stiprinātu reģionālo pārvaldību un nodrošinātu, ka tāda tur patiešām ir gan pirmā, gan otrā pilāra ietvaros. Un vēl par budžetu. Tas, kas tiek piedāvāts pašlaik, ir minimālā summa, vairāk nedrīkst samazināt. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Sušona kungs. Paldies par jūsu ziņojumu par to, kas notika reģionu komitejā. Mums jau ir vesels saraksts ar runātājiem. Lūdzu, Dorfman kungs. Lielas paldies par šiem ievadvārdiem un arī par attiecīgajiem norādēm. Un runājot par reģionu komitejas viedokļiem un arī par komitejas darbību, tad ir jāsaka, tas viens no, svarīgā, vien no svarīgākajiem uh, komitejām, un, tas, un e, būtībā viņu viedoklis ir viens no pamatiem, uz kuriem mēs balstāmies. Un uh, jo jāņem vērā to, ka viens no pilāriem tieši pieskarās reģionu jautājumiem, un tādēļ jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs mums. Man būtu trīs, četri jautājumi. Pirmais jautājums ir par finanšu resursiem, naudu. Ehm, lauksaimniekiem jau ehm, ir ļoti labs ehm, sakām vārds, ka vispirms ir jāpabaro govs, pirms to var vispār slaukt. Un tādēļ mums bija arī attiecīgās diskusijas par dalību balstu iemaksām, un šis, šī diskusija vēl aizvien ir atklāta. Un reģionu komitejai arī ir attiecīgā ietekme uz dalību valstu lēmumi. Un kā tad ir, ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Ko, kā jūs domājat, cik um, lielam finanšu resursam vajadzētu būt, ko varētu iemaksāt, lai mēs varētu godīgi sadalīt uh, šo, šis, šos attiecīgos finanšu resursus. Un otrs jautājums par šo mm, grīningu jeb, jeb zaļināšanu. Um, es vēlētos uh, zināt, uh, kāds īsti ir viedoklis, lauksaimnieku viedoklis un arī pat uh, sabiedrības viedoklis par šo klimata um, kritēriju, jeb vidas kritēriju. Un jāsaka ir tas, ka um, daudzās dalību valstīs jau ir šāds uh, vidas programmas, kas tiek ieviests uz brīvprātības uh, pamata, un tas tiek arī ieviests attiecīgajās saimniecībās, un uh, tiek izmantots arī Eiropas Savienības vidas uh, programmas, lai būtībā pat atbrīvotos no šī zaļum, zaļumošanas kritērija. Tātad, um, ko jūs domājat par šo ideju? Un trešais jautājums par lauku attīstību. Vai jūsu komitejā ir tika uzdot šāds jautājums par līdzfinansējumu? jo mēs bieži vien uh, dzirdam viedokļi no reģioniem, ka aizvien pastāv attiecīgās programmas, lai at, mm, iemaksātu šī, šos līdzmaksājumus. Un tādēļ man rodās jautājums, vai jums jau ir kaut kāda risinājuma, lai mm, šo problēmu novērstu? Paldies! Grazie, onorevole Jāra. Paldies, Jāra kungs. Tagad Dorfman kungs. Pēc tam viceprezidents Bovē kungs. Möchte dem Berichterstatter. Es vēlētos vispirms jau uh, pateikties um, reģionu komitejas pārstāvjiem un viņu izteiktiem viedokļiem. Man jau iepriekšējā gadā bija iespēja mm, uzstāties reģionu komitejas uh, sēdē, kā arī viņa pārstāvētajiem reģionam, varēja ierasties viņa pārstāvētajā reģionā, kas ir ļoti skaists Es tikai vēlētos pievērsties eh, diviem jautājumiem, jo es uzskatu, ka mē, mums vajadzētu arī ciešāk eh, diskutēt, ja pareizāk sakot, vairāk diskutēt par šiem jautājumiem. Tātad, ja mēs runājam par mazāk attīstītajiem rajoniem, ka tos, eh, apgabaliem, ka tos vajadzētu veicināt, un uh, Un arī, ja mēs runājam par komisijas priekšlikumu, par papildu finanšu resursiem, tātad šiem mazāk labvēlīgajiem um, apgabaliem, mēs vispār par šo jautājumu pat neesam diskutējuši. Un tādēļ uzskatu, ka vajadzētu um, vismaz uzsākt šo, um, šīs debatas, lai var, varētu izstrādāt attiecīgo nostāju šajā jautājumā. Un eh, jāņem vērā to, ka šie mazāk labvēlīgi apkabali tomēr nākotnē varētu kļūt noderīga lauksaimniecības sektoram. Es, protams, eh, es arī saprotu, ko Sušonkungs teica par riska pārvaldību. Es domāju, ka mēs ļoti labi apzinām, apzināmies, uh, ka šie riska faktori, ja riska pārvaldīšanas eh, elementi ir tiek iekļaut tikai otrajā pilārā, nevis pirmajā, lai vienkārši mm, nepieprasītu pārāk liels finanšu resursus šajā pārvaldības elementā. Un es uzskatu, ka tas ir nedaudz absurdi, jo ņemot vērā šo pieju, tad, protams, būtu loģiski, ka riska ka pārvaldība ir zē, savā ziņā kā garantijas elements, un to vajadzētu arī iekļaut šajā pirmajā pilārā. Mums paties, patiešām vajadzētu apsvērt uh, komisijas priekšlikumu, uh, vai eh, komisijas priekšlikumu diskutēt par to, vai tas būtu loģiski, ka to tikai atstāt otrajā pilārā, vai arī varbūt tās to iekļaut pirmajā pilārā. Un tomēr jāņem vērā to, ka dažas dalība valstis um, arī šo mm, pārvaldības, eh, riska pārvaldības elementu ir arī iekļāvuši pirmajā pilārā, tas ir viņu kompetencē, vai to izmantot vai neizmantot. Uh, Es domāju, ka būtu loģiski, ja to arī ar attiecīgi iekļautu pirmajā, nevis kā tas atspoguļots komisijas priekšlikumā, ka tas tiek iekļauts tikai otrajā pīlārā. Un es aicinātu kolēģus arī vēl vienreiz uh, apdomāt šo jautājumu. Paldies! Herbert Jose, e poi Luis Capola Santos. Paldies, tagad Jose, un tad pēc tam Luis Capola Santos. Paldies, labrīt! Priecājos, ka pie mums šodien ieradies Sušānu kungs no reģionu komitejas. Šī nav pirmā reize, kad mēs strādājam kopā. Nu, šī ir tāda īpaša reize. Uzklausot jūs, es gribētu teikt, ka ir žēl, ka mēs joprojām nesam pabeiguši trialogus. Varbūt mums vajadzētu kādrilogus ieviest. jo ir, piemēram, dažas valstis, kas par lauku attīstību un lauksaimniecību netik ļoti uztraucas kā citas. Nu, mans sapnis ir, ka mums vairs nebūs trilogi, bet būs kvadrilogi, un šajās sarunās tiks iesaistīta arī reģiona komiteja. Es daudzās lietās piekrītu reģionu komitejai, jo uzskatu, ka šī komiteja ka šai komitejai noteikti jādod iespēja novest savu viedokli līdz sarunu pusēm, jo ļoti bieži ir tā, ka valdības īsti nemaz nezin, ko tad reģioni domā. Reģioni ir ārkārtīgi svarīgi, piemēram, runājot par piedāvājumu pieprasījumu regulējumu šajā tirgu. Bieži valstu valdības to nedara, uh, runājot par taisnīgumu un citiem līdzīgiem jautājumiem, arī šeit šī komiteja spēlē būtisku lomu. Es gribēju uzdot divus jautājumus reģionu komitejai. Jūs pieminējāt mazas saimniecības. Varbūt jūs vairāk par to varētu pastāstīt jo runājot par vietējo attīstību, tas varētu būt jums tāds svarīgs jautājums. Mēs jau esam arī šeit diskutējuši šajā komitejā par zaļināšanu. Kā mēs skatāmies uz augu izcelsmes proteīnu ražošanu, lietošanu un tā tālāk? Varbūt mēs par to varētu padiskutēt. Kā jūs tos septiņus procentus sadalīsiet uh, pa saimniecībām, jo, ir, jau te, jo tiek teikts, ka Eiropā jau tā ir daudz birokrātijas, un uh, iespējams, ka jūsu piedāvājums šajā ziņā būtu grūti ieviešams. Paldies, tagad Luis Šapols Kantas lūdzu. Obrigado, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī esmu priecīgs par to, ka Sušāna kungs ir šodien šeit pie mums. Es augstu vērtēju viņa pieredzi ne tikai kā reģionu uh, komitejas loceklim, bet arī kā bijušajam uh, um, uh, Francijas pašpārvaldes struktūras vadītājam. Katrā ziņā mēs ar lielu interesētību uzklausījām viņa paustos viedokļus, un es gribētu teikt, ka daži no šiem viedokļiem viedokļiem noteikti tiks iekļauti arī manā ziņojumā. Konkrēti tas, kas attiecās uz iekšējo un ārējo konverģenci, jo ir zinām nekonsekvence tajā, ka komisija ierosina uh, ātrāk realizēt konverģenci dalību valstīs un uh, daudz lēnāk nodrošinot uh, starp valstu konverģence, tā kā es gribētu tiešām, lai tiktu nodrošinātu konsekvence un tiktu nedaudz palielināta uh, konverģence valstu iekšienē un tiktu pātrināta konverģence starp valstīm, lai nodrošinātu šo līdzsvaru. Tālāk par šiem zaļināšanas pasākumiem, es domāju, ka um, pārsvarā tas tiks uh, uztverts ar tādu atbalstu, bet tas, ka tiek eh, teritorializēti šie zaļināšanas pasākumi, kā tos sauc, es domāju, tas noteikti saskarsies ar zināmiem šķēršļiem. Ir tīpaši tādēļ, ka atbalsta tiek eh, maksāti individuāli lauksaimniekiem, kamēr šajā gadījumā zaļināšanas pasākumu kontekstā iet runa par vides pasākumu nodrošināšanu vai vides apstākļu nodrošināšanu. E, ja, piemēram, saimnieks būs tas, kurš saņems maksājumu, bet par noteikto apstākļu nodrošināšanu būs atbildīgs cits saimnieks citā saimniecībā. Es nezinu, kā, tas, kā mēs varētu to nodrošināt, bet es domāju, ka mums noteikti būs iespēja par šiem aspektiem parunāt vēl detalizēt turpmākajos mēnešos. Tālāk lieta, kurai noteikti var piekrist, bet kur arī es saskatu zināmas problēmas, ir jaunienācēji šajā sektorā. Protams, mums ir vajadzīgi ne tikai gados jauni lauksaimnieki, bet jaunienācēji kā tādi. Un tādēļ mums vajadzētu ļoti skaidri nodefinēt, ko var uzskatīt par jaunu lauksaimnieku, jo pretējā gadījumā mēs uh, radām labvēlīgu augsni krāpšanas gadījumiem. Princips un ideja ir laba, bet mums ir jāraugās, lai tā netiktu ļaunprātīgi izmantota. Tālāk par citiem priekšlikumiem šajā eh, atzinumā. Es pat piedalījos vienā reģionu komitejas sanāksmē par šo jautājumu, un es esmu gatavs eh, turpināt viedokļu apmaiņu šajā sakarā, lai iestrādātu uh, Mm, teiksim, šos aspektus, kas ir svarīgi reģionu komitē. Paldies, Luis, Mišels Dantāns. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties reģionu komitejas referentam par paustajiem komentāriem kopējas lauksaimniecības politikas sakarā. Un Žēl tikai, ka mēs viņu uzklausām tad, kad esam savu ziņojumu jau iesnieguši un sagatavojuši. Kā jau Luis eh, Kapulas nu pat teica, reģionu komiteja eh, sniedza vairākas, teiksim, atbildes uz tiem jautājumiem, ko mēs bijām izvirzījuši savā ziņojumā. Un mēs ļoti cerām, ka komisija arī ņems uh, uh, vērā uh, šeit paustos atzinums, bet man ir vairāk komentāri. Pirmkārt, par kopējo tirgus organizāciju. Es atzīmēju reģionu komitejas komentāru šai sakarā par iepriekšējām regulām, bet jāsaka, ka Es nedzirdēju nekādus jaunus ierosinājumus jūsu ziņojumā par to, kā tad regulēt šo tirgu. Ja šādi priekšlikumi jums ir, tad Eiropas parlaments noteikti gribētu tos redzēt. Tāpat gribētu dzirdēt skaidrojumu par to, ko jūs teicāt eh, tajā sakarā, ka reģioniem būtu jāuzņemas loma pirmā pīlāra kontekstā. Uh, kā reģionu komiteja izprot šo punktu, it īpaši riska jautājumā, par šo riska kontroli. Eh, pagaidām tā vēl atrodas otrā pīlāra kontekstā, bet uh, iespējams, ka to varētu pārnest uz pirmo pīlāru. Tālāk tas, ko jūs teicāt par jaunajiem lauksēmniekiem un par to, ka valsts varētu maksāt atbalstu jaunienācējiem šajā nozarē neatkarīgi no viņas situācijas. Man jāsaka, ka mums nemaz tik daudz naudas nav, tādēļ nevaram dāsni eh, dāļāt to pa labi un pa kreisi ja 25 vai 30 gadus eh, tāds cilvēks eh, sāk lauksaimnieka karjeru, tad eh, šī šāds atbalsts nozīmē atbalstu normālai darba dzīvēi. Uh, kur tiešām ir nepieciešams lielas investīcijas. Tomēr, ja ar lauksaimniecību pēkšņi sāk notarpoties cilvēks tuvojas pensijas vecumam, visai bieži viņiem jau ir zinām uzkrājumi, kurus viņi ir gatavi jau investēt šajā nozarē. Un nu, katrā ziņā šeit vajadzētu pārdomāt. Paldies, Mišel! Un pēdējais runātājs Agņū, lūdzu. Thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāji! Es neatceros, ka jūs būtu pieminējis atbalstu lauksaimniekiem, kas uh, audzē trīs kultūras. Katrā ziņā mēs to uzskatām par apgrūtinājumu, jo tas nedos nekādu labumu videi, tas tikai palielinās attiksmes intensitāti uh, uz lauksaimniecībā izmantojumu zemes. Es gribētu, lai šis nosījums tiktu vispār izņemts ārā. Uh, Ir trīs veidi, kā mazināt šādu ietekmi. Pirmkārt, samazināt prasību audzēt trīs kultūras līdz divu kultūru audzēšanai. Otrakārt, uzskatīt līdzdalību vides schēmā kā kultūras audzēšanu. Un treškārt, palielināt slieksni no šī absurda zemā līmeņa, kā tas ir tagad. Un varbūt jūs varētu pakomentēt šīs lietas, lūdzu. Labi, paldies Agņūkungām, un tagad vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tad došu vārdu Renēsu Šokungam, referentam no uh, reģionu komitejas. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos atbildēt uz izvirzītajiem jautājumiem Un ja man neizdosies atbildēt uz tiem visiem šorīt no rīta, tad jāsaka, es esmu gatavs apspriest jautājumus ar jums eh, tālāk citviet. Tātad par finansēšanu. Es domāju, ka es visai skaidri norādīju uz to, ka tas, kas tiek tagad ierosināts, ir tikai minimālais eh, lī, finansējuma līmenis. Bet, ja runāju kā francūzis, tad es gribētu teikt, ka ir žēl, ka iepriekšējā valdība referendumā pieprasīja, lai Francijas eh, maksājumi Eiropas budžetā tiktu samazināti. Līdz ar to mums būs apgrūtināta uh, budžeta situāciju un būs grūtāk nodrošināt finansējumu dažādām programmām. Tālāk par kalnu apvidiem un citām lauksaimniecībai nelabvēlīgām teritorijām. Protams, mēs to ņemam vērā, un es domāju, ka arī ir vispārēja vēlme to darīt. Mums ir jābeidz domāt, ka šīs sarežģītās teritorijas ir nasta mums. Nē, tā tas nav mūsdienu sabiedrībā tā ir milzīga iespēja paraugieties uz kalniem Eiropā. Uz šiem kalniem aug mēži. Kā mēs uh, varam realizēt bioloģiskās daudzveidības politiku, ja mēs nerūpējamies par saviem mežiem? Tālāk kā ar minerālu resursiem, šie minerāli atrodami tieši kalnu reģionos. Francijā tika veikts pētījums, kurā es arī piedalījos, kur mēs izvērtējām dažādus pakalpojumus un uh, kas tiek nodrošināti kalnu reģionos, kur cilvēki notarbojas ar lauksaimniecību, un tad mēs varam redzēt, ka eh, šo pakalpojumu uh, pienesums un devums ir tiešām milzīgs. Līdz ar to mēs nevaram skatīties uz šīm uh, mazāk labvēlīgajām teritorijām kā nastu. Nē, tas ir pienesums un tā ir neatņēmama ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstības sastāvdaļa. Tālāk par jauno lauksaimnieku iesaistīšanu. Komisija teica, ka mums ir jāpiesaist jaunu cilvēku lauksaimniecībā, jā, bet jā, mēs, teiksim, realizējam šo ideju par to, ka gan gados jauniem, gan pēc pieredzes jauniem cilvēkiem, kas ienāk lauksaimniecībā, kas varbūt ir vecāki par 40, ka viņiem visiem būtu jāmaksā atbalsts. Protams, mēs varētu diferencēt šī atbalsta apmērus un mums vajadzētu izvērtēt eh, katru gadījumu atsevišķi, bet eh, ja ir. Mums vajadzētu paraudzīties uz to, kāds ir ienākuma īpatsvers un cik liels papildus atbalsts viņiem varētu būt nepieciešams, ienākot šajā sektorā. Jāsaka, ka aktīvs lauksēmnieks tiek definēts atšķirīgi dažādās vietās, tāpat kā dažādi tiek definēta aktīvā nodarbinātība. Tā kā pie tā vēl jāstrādā tālāk par mazajām lauksaimniecībām. Jā, es nepieminēju šo jautājumu un ļoti pamatoti kolēģis to, uz to norādīja. Jā, mēs noteikti atbalstām šo saimniecību iekļaušanu schēmā. Ir atsevišķas valsts, kas gribētu, lai šie vienreizējie maksājumi mazajām saimniecībām uh, tiktu atcelti, bet mēs uzskatām, ka šeit vajadzētu izvērtēt to, uh, kādu atbalstu saņem, piemēram, lauksaimnieki jaunajās dalībvalstīs, tad ļoti bieži šis atbalsts ir zem 1000 eiro sliekšņa. Tālāk par zaļināšanas pasākumiem. Protams, domāju, ka šeit vēl būtu daudz jāstāsta un jāskaidro, lai šī sistēma būtu piepiekami elastīga. Te iet runa par 7% zaļās teritorijas, tālāk kritērijas par augu izcelsmes proteīniem, par šis 30% īpatsvars, tas atzinumā ir skaidri atrunāts, bet katrā ziņā mums par to noteikti vēl būs daudz jādiskutē un jāņem vērā visi šie aspekti, lai schēma būtu pietiekami elastīga. Tālāk, uh, pastāvīgie zālieni. Tas noteikti arī ir jāņem vērā. Bet jautājums par to, kā menedžēt šos 30% un 7%, te iet runa arī par atsevišķiem individuāliem maksājumiem. Bet valsts var izmantot vai nu no 20. pāntu, kas tiks tātad realizēts reģionālā līmenī vai arī nacionāla līmeņa schēma. Ja tas ir nacionālais risinājums, tad mēs ierosinām slēgt partnerības līgumus starp dažādiem lauksaimniekiem noteiktā ražošanas eh, sektorā un konkrēto varas iestādi. Ir grūtāk izdarīt to tad, ja tā ir centrālā varas iestāde, bet ja mēs reģionalizējam šo vadības plānu, tad tas ir daudz vieglāk, jo otrajā pīlārā reģioni piedalās līdzfinansēšanā. Pirmajā pīlārā Viņi patreiz nav iesaistīti, bet komisija izvērtē šādu iespēju, un mēs uzskatām, ka tas varētu būt risinājums. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu pāriet uz pirmā un otrā pīlāra teritorializāciju. Un tad šādā kontekstā mēs varētu uzskaitīt uh, iespējamās kultūras, iespējamo ražošanas jomu, un tad lauksaimnieki varētu apvienoties eh, noteiktā ražošanas jomā. Un, ja runājam par šīm reģionālajām kontrols struktūrām, tad tās mums ir bijušas jau gadu gadiem Eiropā. Mums ir, teiksim, šīs uh, maksājumu kontrols iestādes, uh, maksājuma administrēšanas iestādes, tā kā iestrādes jau ir. Un es domāju, ka ar šādiem līgumiem mēs varētu realizēt ļoti elastīgu kontrols sistēmu, jo, ja mēs noteiksim, ka visā Eiropā visur ir jārealizē vien tie paši pasākumi, tad aizmirstiet, tas neizdosies mēs redzām, ka ļoti daudz mazās saimniecības tad izkritīs no biznesa aprites. Es uzskatu, ka viens no veiksmes nosacījumiem ir spēja pielāgoties lauksaimniecības daudzveidībai Eiropā. Šī daudzveidība mums ir nepieciešama, un mums ir nepieciešamas visas šīs lauksaimniecības, lielas vai mazas. Un lai panākt vēlamo rezultātu, mums ir jāatbrīvojas no šīs domas par unificētiem pasākumiem. Mums ir jāpaskatās to, kāda ir lauksaimniekošanas realitāte uz vietas. Mums šie dažādie līmeņi ir Eiropa, valsts, reģioni, un mēs tos visus varam izmantot, lai atbilstoši lietas uh, vadītu un kontrolētu. Tālāk Dantona kungs eh, par regulējumu instrumentiem. Mēs jau piesacīgi esam teikuši, ka mums tātad ir regulējums, bet mums ir jāzina, kāda, kādas būs sekas, ja mēs atteiksimies no esošajiem instrumentiem, piemēram, piena kvotām kā tas ietekmēs situāciju mazāk labvēlīgajos lauksaimniecībai reģionos. Es redzu, ka piena ražošana ļoti strauji pazūdi, tīpaši kalnu reģionos, kur piena cena salīdzinājumā ar dārgajiem sieriem ir nesamērīga. Un ja atspoguļotos reālā piena uh, cena, tad mēs varbūt varētu saglabāt piedražošanu. Piemēram, lauksaimnieks, kurām ir 150 tūkstoši litru piena, piemēram, vai viņš var konkurēt ar lielajām fermām. Katrā ziņā, ja nebūs šīs kvotas, tad mēs nevarēsim nodrošināt vajadzīgo aizsardzību pirms no kaut kā atsakāmies, mums ir jāveic pētījumi, ne tikai makroekonomiskie pētījumi, bet pētījumi pa reģioniem, pa konkrētām vietām, pašvaldībām, kā piena kvotu atcelšana ietekmēs situāciju uz vietas. Piemēram, ASV atteicās no piena kvotām, bet mēs neesam izpētījuši viņu pieredzi. 94. gada 31. martā cilvēki nesaprata, kas notiek. Bet ko mēs varam darīt? Mēs varam pielāgot ražošanu patēriņām ar šīm kvotām, un es domāju, ka patiesībā kvotu esamība izglāba un saglabāja piena ražošanu atsevišķās vietās. Protams, mums ir jāskatās, ko mēs varam izdarīt ar esošajām normām, un tikai tad mēs varam iet tālāk. Es atvainojos, ka varbūt uh, runāju pārāk ilgi priekšsēdētāji, bet man šie jautājumi ir ļoti būtiski un svarīgi. Mēs uzskatām, ka reģioni var spēlēt ļoti svarīgu lomu. Mēs nevaram būt vienkārši tikai otrā pīlāra uh, Uh, finansētāji, līdzfinansētāji, ka cilvēki nāk pie mums ar čekiem un mēs viņiem dodam naudu. Nē, mums ir globāls redzējums, mums ir jānodrošina konsekvence, saskaņotība. Mēs gribam aktīvi un cieši līdzdarboties visur, lai mums būtu diferencēta kopējā lauksaimniecības politika, kas tiek pienācīgi īstenota, kontrolēta. Paldies! Molto bene, grazie a Renē. Lielas paldies. Lielas paldies arī Renē Sušonkungam. Tas bija ļoti interesants uh, uh, priekšlasījums. Un tagad mums būtu astotais un, astotais un devītais darba kārtības punkts, kas tie būtu divi ziņojumi, ko Sandra Kalniete ir um, sastādījusi. Uh, Iespējams, mēs, viņi vēl nav ieradusies, bet eh, mēs varam 5 minūšu pauzi paņemt un tad varbūt tās atgriezties pie šī jautājuma. Tātad 5 minūtes. Bene, possiamo riprendere. Atsāksim sēdi. Riprendiamo la commissione, Sandra Cagnete. Tātad turpināsim ar komiteju senu. Kalnēts kundze ir ieradusies, un mēs varam turpināt ar darba kārtības 8 un 9 punktu, kas arī ir darba kārtības pēdējie punkti. Un ļaujiet man uzreiz tad um, arī um, apsveikt um, Amerikas kongresa uh, darbiniekus, kas ir um, ieradušies un arī uh, arī darbinieki, kas ir iesaistījušies attiecīgi lauksaimniecības um, jautājumies. Daudz no jums arī zina to, ka pašlaik notiek viedokļu apmaiņas starp darbiniekiem, tātad starp darbiniekiem, kas uh, strādā lauksaimniecības komitejā, un uh, attiecī un, um, protams, disk, um, viedokļu apmaiņa arī ar Amerikas pārstāvjiem. Protams, tas ir ļoti svarīgs dialogs, ja mēs runājam par transatlantiskajām attiecībām. Un tagad mēs arī diskutējam par attiecīgo re, um, reformas likumu projektu. Tā tad norisinās diskusija par šo reformu, un es, vēlē, es esmu gandarīts, ka ir ieradušies, un daži no mūsu da darbiniekiem arī piedalās šajā diskusijā, viedokļa apmaiņā, un es vēlētos arī pateikties par šo darbu. Un turpināsim ar astoto darba kārtības punktu - pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 2014-2020 gadam apārsnes 2020 izveide. Kalniete, eh, Kalnietes kundze ir mūsu referente, un 24. aprīlī norisinājās arī viedokļu apmaiņa par 2014.20. Eh, gada pētniecības programmu, kas tiek saukts par apvārsni 2020. Pirmais, eh, pirmais atzinums attiecās uz pašu pamatprogrammu, Un otrais um, atzinums attiecās jau uz specifisko programmu. Ja mēs runājam par komiteju, tad uh, būtībā šie atzinumi ir līdzīgi, bet jautājums galvenais ir, kāds ir prioritāts. Kalniec, kundz, lūdzu. Uh, thank you, Mr. Chair, uh, Chairman. Uh, vispirms es gribu atvainoties par šajās komitejas darbs, jo, diemžēl, man bija jābalso uh, manā pamatkomitejā IMCOM. Eh, es gribu sākt savu, savu, svā, savu nelielo uzrunu ar pateicību Eiropas komisijai par viņu ieguldīto darbu, sagatavojot programmu apvārsnes 2020, jo šis priekšlikums ir mm, eh, pavisam noteikti ir vērsts uz Eiropas Savienības konkurētspējas nostiprināšanu pasaules mērogā. Šī ir pirmā reize, kad vienkopus mēģināts apvienot uh, E, finansējumu, kas ir veltīts dažādām Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas jomām. E, Horizonts 2020 ir vērsts uz to, lai veicinātu zinātniskus liela, lielatklājumus un tos pārvērst inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu uh, pavisam jaunas uzņēmē darbības iespējas un tajā pašā laikā, protams, uzlabot arī cilvēku dzīvi. Šīs programmas mērķis tajā pašā laikā ir arī samazināt birokrātiju, vienkāršot noteikumus un procedūras, lai piesaistītu pētniecībai un inovācijām vairāk augstu līmeņu zinātniekus un arī um, vairāk tos uzņēmumus, kas ir spējīgi īstenot inovatīvus risinājumus. Kā es esmu uzsvērusi manas sagatavotajā viedoklī, tad es esmu koncentrējusies uz tiem jautājumiem, kas ir agrī komitejas kompetencē un kuri galvenokārt ir saistīti ar lauksaimniecību. Jau mūsu diskusijas laikā eh, es ņēmu vērā to, cik ļoti ehm, kolēģi bija norūpējušies par to, ka zinātnieki rada vērtīgas idejas, tomēr vēl ar vienu tās nevienmēr tiek īstenotas dzīvē, jo bieži vien sabiedrība par šiem jaunatklājumiem nav pietiekami informēta. Un tieši tādēļ es arī gribu uzsvērt, ka ļoti svarīgi, lai novērstu šo, šo informācijas trūkumu, eh, būtu veidot intensīvu dialogu starp zinātniekiem jau uh, e, projekta tapšanas laikā, lai viņi biežāk konsultētos ar sabiedrību un censtos iesaistīt dažādas ieinteresētās grupas, piemēram, uh, mūsu jomā dažādas lauksaimnieku organizācijas, e, kas varētu viņiem ar savu praktisko pieredzi būt vērtīgi partneri Eh, es domāju, ka no šāda veida intensīva dialoga ieguvēji būtu visi kā pētniecība, tā, tā arī eh, praktiķi. Eh, ah, programma apvārsnes 2020 savos priekšlikumos koncentrējās uz to, kā nodrošināt sabiedrību ar drošu un veselīgu pārtiku. Kā jau agrāk šeit lauksainiecības un lauka attīstības komitejā ar pieaugušu satraukumu mēs esam konstatējuši, tad pieprasījums pēc pārtiks visā pasaulē tuvāko gadu desmit laikā ievērojami pieaugs. Un tāpēc es uzskatu, tāpat kā daudzi e, kolēģi, ka neatliekami ir jādomā, kā nākotnē ar pārtiku nodrošināt ne tikai Eiropu, bet arī attīstības valstu iedzīvotājus, kas ir viens no lielākajiem globālajiem izaicinājumiem. Uh, un es uzskatu, ka ļoti pamatot daudzos izraisa sašutuma fakts, ka Eiropā un ASV <clears throat> vairāk nekā 30% no saražotās pārtikas neizmanto, tā vienkārši tiek izmesta. Un tādēļ arī mm, savā viedoklī es esmu uzsvērusi, ka mums ir jāatrod praktiski paņēmieni, kā steidzam samazināt izmesto pārtiks produktu daudzumu. Un nobeigumā es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka komisija ir izveidojusi līdzsvarot un pārdomāt priekšlikumu, kas samazina <clears throat> līdzinējo administratīvo sloku. Priekšlikuma iesniegšana eh, manam atzinumam ir paredzēta līdz 7. jūnijam, un es eh, ļoti ceru, ka eh, kolēģi iesniegs vērtīgs papildinājums. Diemžēl kalendārs tik neveiksmīgi veidojās, ka mana viedokļa tapšanas laikā man faktiski neiznāca pietiekam konsultēties ar ēnu ziņotājiem. Tāpēc šodien es vēlreiz vēlos apliecināt, ka zaudēto laiku es atgūšu strādājot pie kompromisa grozījuma veidošanas, jo par savu mērķi esmu izvirzījusi uzdevumu izveidot līdzsvarotu lauksaimniecības komitejas atzinumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Grazie Sandra, grazie onorevole Kalniete. Paldies Kalnietes kundzei! Vispirms Žozē eh, Bovē ir lūdzas vārdu. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji, un paldies arī referents kundzei. Es ļoti rūpīgi klausījos tajā, ko jūs teicāt. Un es domāju, ka jūsu ierosinājumi ir tiešām ļoti pamatoti un iet pareizā virzienā. Kad uh, eh, lasīšu šos priekšlikumus, tad no sākuma biju visai nobežījies, jo man likās, tie ir tālu no lauksaimniecības pasaules. Uh, likās, ka tiek pasniegtas jaunas dāvanas uh, lobbyiem, kuri jau ir pamanījušies izšķies daudz naudas projektos, ko tie tik realizējuši. Piemēram, bioekonomika ir kaut kas tāds, ko es pat nesaprotu, kas tas vispār tāds ir. Uh, Un um, mēs atkal redzam tehnoloģijas, biotehnoloģijas, ģenētiski modificēto organismu, tādu pakāpenisku ielavīšanos un ienākšanu uh, mūsu sfērā uh, pētniecības ģenerāla direktorāts finansē tādu problēmu risināšanu, kas nebūtu nav prioritārs lauksaimniecībai šodien. Uh, Kopš 92. gada 500 miljonu eiro tikuši iztērēti šiem jautājumiem, 200 miljonu eiro pēdējos desmit gados, un tas patiešām ir ievērojams daudzums naudas. Un tad mēs redzām, ka vēl parādās citas programmas ar desmitiem miljoni eiro finansējumu, lai panāktu to, ka Eiropas patērētāji uh, ēd ģenētiski modificēts organismus, lai pārliecinātu cilvēks par to, ka ģenētiski modificētu produktu ēšana ir veselīga. Es piekrītu referentai, ka mums patiešām ir padziļināti jāizvērtē šie jautājumi, un mums ir jācenšas atrast veidus, kā reaģēt uz jaunajiem izaicinājumiem, kas reāli parādās situācija, ko radīšas klimata pārmaiņas, kā nodrošināt reālu bioloģisko daudzveidību un kā atbalstīt uh, to, lai lauksaimniecības varētu uh, kļūt neatkarīgāks. Skār programmas, domāju, ka jūs zinat, ka par to iet uh, runā pastāvīgajā lauksaimniecības pētniecības komitejā, un viņi arī norādījuši, kas, kas tur būtu darāms. Tāpat, es domāju, mums ir jāatrod veids, kā iekļaut un integrēt vēsturiskās lauksainieku zināšanas, viņu praksi agroekoloģijā. Un es domāju, ka šis princips varētu būt mūsu lauksaimniecības projektu pamatā, un varbūt mēs varētu nākt klajā ar šādu priekšlikumu. Mums ir jāsaka to tikai atzinums, bet uh, jāsaka, ka mēs varētu runāt par to, ka pētniecībai lauksaimniecības jomā ir jābūt par lauksaimniecību. Un e, mums jāraugās, lai to visu varētu menedžēt un pārvaldīt šajā lauksaimniecības sektorā, nevis atdot to visu pētniecības ģenerāla direktorātām. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Palsons kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu pateikties referentei par izcili labo sagatavoto atzinumu. Es piekrītu referentei, ka komisijas priekšlikums ir labs, bet tur vēl ir daudz vietas uzlabojumiem. 2000 Apvārsnes 2020 būs ļoti nozīmīgs pētniecības un inovācija instruments gan lauksaimniecībai, gan eh, meža saimniecībai, gan lauku reģioniem kā tādiem. Un mūsu komiteja, protams, interesē šī eh, trešā sadaļa un konkrēti pārtikas drošums, ilgtspējīga lauksaimniecība un tam līdzīgi jautājumi. Es uzskatu, ka ir jo īpaši svarīga, lai mēs agri komitejā censtos atrast tos punktus, kur lauksaimniecības politika un pētniecība var iet roku rokā, kur mēs varam uh, nodrošināt ieguvumu lauksaimniekiem, lai viņi varētu izmantot ši, šos zinātniskos sasniegumus, lai viņi varētu apgūt nepieciešamās tehnoloģijas, bet ļoti svarīgi ir nodrošināt šo zināšanu uh, izplatīšanos lai zinātniskie sasniegumi un atklājumi netiktu ierobežoti uh, e, vienu šaurusu grupiņas ietveros. Tieši par to ir jādomā. Piemēram, ja runājām uh, par uh, dzīvnieku labturību, tad šeit daudz zinātniskās pētniecības sasniegumu atrodas tiešām šauru zinātnieku lokā, un šie atzinumi nenonāk līdz tiem cilvēkiem, kas reāli um, tur lopus savās saimniecībās. Tādēļ es domāju, mums tiešām būtu jākoncentrēs tieši uz šo sasniegumu, uz šo zināšanu un atklājumu izplatīšanu. Mums ir jāraugās uz Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu, kas um, tiks iekļauts arī šajā apvārsnes 2020 eh, programmā. Viņa programmā iet runa par eh, inovāciju un atklājumu grupu veidošanu, bet šeit būtu jādomā par šīs uh, progresīvās eh, kompetences apvienošana ar dažādām organizācijām, asociācijām, lai mēs eh, varētu nodrošināt šo daudzvirzienu kompetenci, kur tiek apvienota prakse ar teoriju. Ir grupa, kas eh, līdzīgi strādā pie pārtikas produktiem, un liberāļu grupa noteikti sagatavos vairākus priekšlikumus šai sakarā, kur iesruna par šo tiešo sasaisti starp lauksaimniecību, eventuāli arī mežsaimniecību un nākotnes pētniecības programmām. Paldies! Paldies Polsēns kundzei, Mārtiņ Aslim. Yeah. Jā, es vēlētos arī pievērsties vēl vienam aspektam, kas būtu ļoti svarīgs um, šai pētniecības programmai. Tā tad MVU mazie jeb vidējie uzņēmumi. Ka ir nepieciešams atbalsts šiem MVU, ir nepieciešams pētniecības uh, finanšu resursus, uh, jo jāņem vērā to, ka pārsvarā pētniecības um, instrumenti tiek izmantot lielos uzņēmumies, un iespējams šeit vajadzētu meitiecīgi arī orientēties uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Vēl viens svarīgs aspekts. Uh, ir, kurā virzienā tad mums vajadzētu skatīties, ja mēs runājam par pētniecību lauksaimniecības sektorā. Ja mēs runājam šeit par pārtiks produktu izniekošanu, tad uh, pagājušajā gadā um, pētniecības finanšu resursi tika virzīti vairāk uh, produkcijas veicināšanā un uh, arī uz zaļo revolūciju, un tad beigu beigās tas bija arī sasaistīts ar um, gentehniku. tehniku bet beig beigās rezultāti īpaši nebija. Un tādēļ mums ir nepieciešams arī pētniecības sektorā veicināt uh, finanšu resursu efektivitāti, lai mēs to efektīvi izmantotu. Un tad iespējams, varbūt tās mēs varētu virzīties vairāk uz ilgtspējības aspektiem, un kā tad izskaties uh, šajā jomā um, tie instrumenti, ja mēs runājam par uh, par fosiliem enerģētikas resursiem. Un es uzskatu, ka pētniecības kontekstā mums varbūt tās vajadzētu šos jautājumus uzsvērt un vairāk virzīties uz šo pusi. Un vēl viens aspekts, ko es vēlētos uh, uzrunāt, un jau arī citās diskusijās tas ir parādījies par to, ka Eiropas Savienībā noteikti sektori vispār netiek iekļauti pētniecības kontekstā, kā piemēram um, augi, kā alvejas augs. Uh, un kur bieži vien vispār nekāda pētniecība netiek, uh, netiek piedāvāta. Un varbūt tas mums vajadzētu arī pievērsties šim sektoram, ja mēs runājam par ilgtermiņu. Paldies! Grazie, Martin. Adesso Jim. Paldies, Mārtiņ. Džims Nikolsons. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentei par šo atzinumu. Es domāju, mēs esam daudz laika šajā komitejā uh, veltīšu tam, lai runātu par to, kā strādāt lauku saimniecībās, bet varbūt mēs nedomājam par to, kā mēs varētu uzlabot situāciju. Tas ir, ko mēs varētu dot no tā, ko sasnieguši zinātnieki. Un, man liekas, šī ir vienreizēja iespēja lauksaimniecības nozarei un tie, kas aktīvi iesaistās uh, šajā darbā aktīvi ie, ienest zinātniskos sasniegumus. Mēs skatāmies uz universitātēm, uz lauksainicības akadēmijām, lai tās nāk klajā ar idejām, kā mēs varētu efektīvāk eh, atrisināt esošās problēmas, izmantojot zinātniskos sasniegumus un idejas un ierosinājumus. Es domāju, ka Noteikti arī Džozē noteikti parādīsies jauni ierosinājumi attiecībā uz ģēmo, un mēs tomēr vajadzētu izmantot šo iespēju. Mums vajadzētu noteikti rīkoties. Tālāk jautājumā par pārtikas eh, izniekošanu cilvēku neapzinās, cik daudz pārtikas Eiropā tiek izmests ārā. N vienā dienā, vienā stundā. Mēs runājam par to, ka pasauli cieš badu, bet mums vajadzētu censties saprast, ko un kā mēs reāli varētu, ja mēs varētu šo pārtiks izšķērdēšanu samazināt kaut par 5%, tas dotu būtisku pienesumu. Es domāju, ka mums arī ir jānolēm, kādas gal galā ir mūsu prioritātes. Viena no jomām, kur mums būtu jāpadomā konkrētāk ir par diversifikāciju laukos. Piemēram, ka mazie saimnieki varētu pāriet uz citām jomām, piemēram, par MVU, kur, piemēram, tiek nodarbināti 300-350 eh, cilvēki, bet kā mikro uzņēmumu, piemēram, kādam puisim ir ideja, viņš varbūt nodarbina no sākuma vienu cilvēku un pēc tam desmit. Uh, veicinot attīstību laukos uz vietām. Un tieši šeit, šajās jomās, es domāju, mēs varētu izmantot šīs iespējas, lai lauku saimniecības realizētu reālus projektus, un tādējādi mēs noteikti varētu uzlabot lauku iedzīvotāju dzīvi. Un tad mēs eh, varētu izmantot eh, šo zinātnisko sasniegumus, pa, eh, palīdzot cilvēkiem. Paldies! Grazie, Jim. Beh, anch'io. Uh... Paldies, Jim. Es arī gribētu pateikties referentēji, Sandrai Kalnietēji, jo ir ļoti svarīgi, jā, mirklīt Agņūkungs ir lūdzis vārdu, un pēc tam es runāšu. Jā, es nedaudz aizkavējos, atvainojos par to. Nu labi, paskatīsimies, kur var panākt vienošanos. Es piekrītu zaļajiem par pā, izšķiestās pārtikas jautājumu. Jā, daudz tiek izšķērdēts, bet tas daudz tiek izšķērdēts tādēļ, ka tāda ir Eiropas Savienības likumdošana. Piemēram, zivju izmetumi. Tātad, ka zvejniekiem ir beigtās zivis jāmet atpakaļ jūrā. Vai nevarētu to izbarot, piemēram, tālāk, tālāk lopkautuvju atkritumi? To varētu izmantot, ja, ja ne citos eh, pārtiks produktos, bet tad kā mēslojumu, jo tur ir ļoti daudz fosfātu. Tālāk pārtiks atkritumi restorānos, ēdnīcās. Mēs to kādreiz izbarojām cūkām. Eiropas Savienības likumdošana to aizliedz darīt. Tie ir trīs piemēri tam, kā iejaukšanās no Eiropas puses ir radījusi šos pārtikas atkritums un izšķērdēšanu. Bene, grazie. Labi, paldies Agņokungam. Tagad pirms es dodu vārdu uh, komisijas pārstāvjiem. Es gribētu arī pateikt Kalnietes kundzei paldies par šo atzinumu un par to, ka jūs ņēmāt vērā jautājums, kas saistīti ar pārtikas um, drošumu. Kā jau Nikolsāna kungs teica, mums ir jāiekļauj uh, šie jautājumi mūsu nākotnes pētniecības programmās. Un es domāju, tas būs arī viens no galvenajiem tematiem nākotnē, kā nodrošināt pārtiku uh, tuvākajos gados un Eiropai noteikti būtu aktīvi jāspēlē loma šajā pārtiks nodrošināšanā. Tā kā paldies vēlreiz Kalnietes kundzei un tagad došu vārdu komisijai. Thank you very much, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka var būt šeit klāt šajās diskusijās. Es esmu direktora, kas atbildīga par lauksaimniecības pētījumiem pētniecības ģenerāla direktorātā. Mums bija liels prieks redzēt Kalnietes kundzes sagatavoto atzinumu un tajā tiek norādīts uz vairākiem svarīgiem jautājumiem, eh, ko risina arī pētniecības programma, piemēram, cenšanās efektīvāk izmantot pētniecības finansējumu, lai nodrošinātu labus risinājumus un to ieviešanu lauku saimniecībās. Jā, tas ir šīs nākamās ietvaru programmas pamatā, jo tagad tā tiek saukta par pētniecības un inovāciju programmu, nevis tikai pētniecības programmu. Tas nozīmē, ka lielāks uzsvers tiek likts uz to, kā pārnest zināšanas un atklājumus uz praktisko dzīvi. Tāpat cieši sadarbojamies ar kolēģiem no lauksaimniecības ģenerāldirektorāta direktorāta piemēram, jaunā inovācijas partnerība, kas tiek piedāvāta lauku attīstības programmas ietvaros, var pastiprināt uh, šīs sadarbības saiknes, un tad mēs varētu ņemt lauksaimnieku zināšanas vērā, un tiek nodrošināta šī atgriezniskā saikne starp zinātniekiem un lauksaimniekiem. Tādējādi es domāju, ka atzinums ir pieskāries svarīgam jautājumam par patreizējās programmas vājo punktu, kas ir labi savā zinātniskajā izcelībā, bet nav pietiekami labi saistīta ar reālo lauksaimnieku darbību. Piekrītam arī jūsu atzinumam par nepieciešamību samazināt uh, pārtikas um, izniekošanu. Un tā nav tikai pārtiks izniekošana. Es domāju, ir jāpaskatās uz šiem atkritumiem plašākā kontekstā. Daudzi atlikumi, kas tiek vienkārši izmest, varētu tikt utilizēti, piemēram, kautuvju eh, šie atkrituma materiāli, kas netiek pietiekami labi utilizēti. Un pēc zinātniskajā pētniecībā var atrast ļoti interesants risinājums. Piemēram, patreiz ir projekts, kas paredz, piemēram, oglekļu uztvēršanu un no tā tiek radīta uh, plastmasa, plastmasas izstrādājumi, tātad bioloģisko atkritumu radīto CO2 emisiju uztvēršanu, oglekļu piesaistīšanu ļauj ražot uh, plastmasas plastmasu. Tālāk par bioekonomiku. Es šeit gribētu pasvītrot, ka bioekonomika nav nekas uh, atsvešināts no lauksaimniecības. Nē, tā ir ļoti stingri saistīta ar lauksaimniecību. Vārds bio nāk no bioloģija, nevis no tā kā ir etimoloģija vārdām biotehnoloģija. Šajā gadījumā mēs gribam vislabāk izmantot visus bioloģiskos resursus, kas mums ir ilgtspējīgā veidā. Te iet runa par zemes resursiem, meža resursiem, jūras resursiem un izmantot esošās tehnoloģijas, lai šos resursus izmantotu efektīvāk un lai mēs visi varētu dzīvot ilgtspējīgi šīs planētas piedāvāto resursu ietveros. No otras puses šis jautājums risina Eiropas atkarību no fosilējiem resursiem. Mūsu mērķis ir paraudzīties uz to, kādi resursi ir pieejami Eiropā - biomasa, bioatkritumi, izmantot šos produktus, lai ražotu nepieciešamos resursus industrijai. Tas piedāvā iespēju arī laukus ekonomikas diversifikācijai. Šeit iet runa par dažādām bio attīrīšanas eh, instalācijām. Tālāk runājot par MVU, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Jūs jau redzat, ka tagad pagājušajā ietvaru programmā, 7. ietvaru programmā MVU saņēma daudz lielāku atbalstu nekā iepriekš un mūsu budžeta asignējumi MVU ir būtiski pieauguši pēdējos gados. Mēs esam ļoti lepni par to, ka pārtikas un lauksaimniecības sadaļā septītajā ietver programmā MVU daudz aktīvāk piedalās nekā šīs eh, septītās ietver programmas sākuma gados. Tas ļaus mums eh, labāk eh, piedāvāt uh, MVU iespēja izmantot zinātniskos sasniegumus. Tālāk, kas tika norādīts Kalnieckons atzinumā par nepieciešamību pēc pietiekam budžeta. Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums. Ja paraugāmies uz patreizējo finansējumu līmeni septītajā ietvar programmā, tur ir nedaudz mazāk nekā 2 miljārdi eiro ļoti plašai jomai, kas plešas no aukiem, um, lauksaimniecības ilgtspējīgu pārvaldību, zinātniskiem sasniegumiem, um, dzīvnieku cilts darbu, un tiešām šī joma milzīgi plaša. Mēs ceram, ka parlaments ir ņēmis vērā komisijas priekšlikumu, kas paredz, ka budžets lauksaimniecībai, bioekonomikai ir dubultots. Un būtu svarīgi, lai šāds budžets arī tiktu uzturēts un nodrošināts arī pētniecībai, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, akvakultūrā. Tie bija mani komentāri, un mēs esam ļoti priecīgi par šo atzinumu, un mēs turpinām uh, gaidīt jūsu atzinumu, un esam gatavi atklātām debatēm arī turpmāk. Paldies! Paldies, Rutas kundzei. Tagad došu vārdu Kalnietes kundzei. Jā, thank you, Mr. Chairman. Pateikties visiem kolēģiem par ļoti interesanto diskusiju. Un, un arī um, asredzība, ar kādu jūs norādījāt uz galvenajiem jautājumiem, kas ir svarīgi lauksaimniecībai tieši šīs programmas apārsnes 2020 kontekstā. Eh, es ar nepacietību gaidu jūsu eh, papildinājumus un priekšlikumus, un es esmu gatava ļoti atvērtā un konstruktīvā veidā strādāt, lai mēs atrastu labus kompromisu risinājumus, kas ir pieņemami vairākumam. Un gala rezultātā lauksainiecības komiteja nāktu klajā ar labu un līdzsvarotu viedokli. Paldies! Bene, grazie a tutti e adesso eh, veniamo conclusa la nostra commissione. Lielas paldies visiem, tādējādi esam pabeiguši komitejas sēdi. Lielas paldies visiem, gribētu atgādināt, ka mums ir ļoti svarīga komitejas sēda 18. un 19. jūnijā. Un tad mūsu referenti, eh, mūsu iepriekšējā.